Ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Sāksim uh, balsošanas procedūru. Bet uh, redz, ka Lūsija Grandes kungs lūdz vārdu. Lūdzu. Gracias, señor presidente. Es una cuestión previa. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsts, bet, manuprāt, svarīgs jautājums. Mūsu komisija nodarbojas ar ārlietām, manuprāt. Un to es saku, kā priekšsēdētājs eh, eh, delegācija randu valstīm izteikt viedokli par traģēdiju Ekvadorā, kurā aizgāja bojās simtiem cilvēku, kurā ir tūkstošiem e, e, ievainoto, kas ir humanitāra traģēdija. Ekvadora ir mums draudzīga valsts, ar, mums ar to saista vairāk nolīgumi, un priekšsēdētāji es aicinu jūs paust kolēģi e, kolektīvu viedokli jums pieņemamā veidā, vai to darīt ar klusumu brīdi, vai nosūtot vēstījumu šai draudzīgai valstī. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Eh, nu, pats par sevi saprotams, eh, ir jāizrāda eh, mūsu solidaritāte ar cietušajiem, viņu ģimenēm. Tiešām ir daudz upuru bojā gājušie. Nu, un izskatās, ka saraksts vēl nav gluži noslēdzies, ka uh, tiks um, atrast aizvien jauni upuri. Un, uh, nu, redzam, ka dabā joprojām ir krietni nu, spēcīgāk nekā cilvēki, diemžēl. Nu, uh, šāds dramatiskas uh, situācijas laik, laikam atkārtojas. Un, uh, laimīgā kārtā izskatās, ka pagaidām Eiropā nekas līdzīgs nenotiek. No nu, Itālijā, Grieķijā gan tiesa nu, arī ir piedzīvot šādi gadījumi pēdējos, teiksim, pēdējās desmit gadēs. Tādēļ aicinošu tad, tad, eh, meklīt iepauzēt, eh, lai eh, tādā lūkšanā pieminētu šajā taisiskā gadījumā cietušos. Ich danke Ihnen, dass Sie sich erhoben haben. Paldies. Varat apsēsties. So, meine Damen und Herren. Na gut, Dāmas un kungi. Sāksim uh, balsošanu. Pirmkārt, uh, Filipīnu jautājums te ir uh, trīs atsevišķi balsojumi. Pirmais eh, jautājums par konsensu. Nu, referentam nekas nav piebilstams. Tādēļ aicinu balsot elektroniski. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 52 pār, no 60 balsīm 5 atturējušies, 3 pret eh, pieņemts. Otrais balsojums. Tātad uh, rekomendācija par uh, Eiropas Savienības un, un tā, to dalību valstu partnerības un sadarbības nolīgumu lai ņemtu vērā Horvātijas republikas pieņemšanas Eiropas Savienībai. Tātad īpašais Horvātijas balsojums, tātad līguma, līguma papildināšana Filipu republiku sākām balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit divas balsis pār, divi seši atturējušies un divi pret. Un līdz ar to šis eh, ieteikums arī ir pieņems. Paldies! Un tad tālāk. Balsojums par ziņojumu. Šeit sirsnīgi pateicos ēnu referentiem. Nu, domāju, ka mēs eh, mēģinājām visus dažādos viedokļus arī par cilvēktiesību jautājumiem ņemt vērā. Bet paldies par jūsu um, izpratni, ka nu, viss nu, sīkos komentārus varbūt uh, neņēmām vērā, pretējā gadījumā šis ziņojums būtu krietni garāks, bet domāju, ka visi konkrētie viedokļi šajos jautājumus saturiski ziņojumā atspoguļot. Tāpēc uh, pateicos jums par izpratni. Bija daudz uh, grozījumu, kurus es uh, varbūt nespēju iekļaut uh, ziņojumā, bet, bet nu, tie bija tādi, tādas detaļas, tādi, tādas nianses, um, tādi visprincipiāli ierosinājumi ņemt vērā. Līdz ar to, es domāju, ka varam balsot, ja tomēr, uh, it kā nesot tulkojumu spāņu valodā, tā man tas saka priekšē. Tātad, uh, nesot tulkojumu spāņu valodā. Uh, Vai man kaut kas būtu jādara šai sakarā? Kā te tagad ir? Izskatās, ka tagad, laikam, tulkojums spāņu valodā strādā. Tātad, eh, kas eh, par 37. kas par, kas pret eh, noraidīts, 38. kas par, kas pret atturās noraidīts, 39. grozījums, kas par, kas pret atturās noraidīts, 40. kas par, pret atturās pieņemts, 41. kas par, kas pret atturās noraidīts. Noraidīts nu, 42. Eh, grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 44. grozījums, kas pār, kas pret, kas eh, atturās noraidīts. Nu, 45. grozījums, kas pār, pret, eh, atturās noraidīts. Nu, 46. kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 47. kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 48. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 40. Mm, Pirmais kompromiss, eh, kas pār, kas pret atturās pieņems. Tālāk, eh, ko tad mēs esam 53. grozījums, kas pār, eh, kas pret, kas atturās pieņems. 54. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. 56. kas pār, kas pret, kas atturās norādīts. 57. kas pār, kas pret, kas atturās nu, pieņemts. Otrais kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. Trešais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. Grozījums numur um, 6. tad mums ir grozījums? 68. Kas par um, pret uh, atturās pieņems? 71. Kas par, kas pret, uh, kas atturās norādīts? 4. kompromiss. Kas par? kas pret, kas atturās pieņemts. 73. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 74. kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 78. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 5. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 86. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 87. grozījums par pret atturās pieņemts. 88. par pret atturās pieņemts. 11. grozījums par. Šeit tātad balsojums blokā A pieņemts. A bloks tātad. Hači Gorgijo kungs eh, iesniedz 14. grozījumu. Kas par to? Kas pret? Atturās norēdīts. 15. grozījums par. Pret. Atturās norēdīts. 16. par. Pret. Atturās norēdīts. 17. par. Pret. Atturās norēdīts. 18. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās norēdīts. 19. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas eh, atturās norēdīts. No, vēlreiz tāda 19. Eh, grozījums. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim. Man šķiet, ka ir pieņems, bet uh, balsojam tātad elektroniski par 19. grozījumu. Beidzam balsot. 34 pār 28 pret pieņems. 20. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 21. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 22. Kas par? kas pret, atturās noraidīts. 23. kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 24. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 25. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturās pieņemts. 27. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 29. par, pret, atturās, pieņemts. Nu, pārāk daudz Butihova kungas iesniedz te grozījums, bet lai nu kā 30. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. Tātad uh, balsojumi varbūt par visiem Butihofera un Lohpilleris grozījumiem uzreiz. Tādā gadījumā no 29. līdz 33. grozījumam balsojam par visiem vienā rāvienā. Mm, varbūt pie viena ņemam klāt arī Hadži Gorģiju. Tad no 30. līdz 38. grozījumam vienā blokā. Kas par? Uz 7.31. Ne par 29. mēs vēl nobalsojam. Tāpēc es prasu, kā visi piekrita, un tagad, kam ir jāķerās pie darba, neviens nepiekrīt. Nu labi, balsosim atsevišķi 30. grozījums, kas var, kas pret, kas. Eh, mm, pārbaudīsim. The vote is closed. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Kas par? Kas pret? Eh, noraidīts. 32. grozījums. Kas par? Kas pret? Eh, atturās. Noraidīts. 33. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas eh, atturās? Noraidīts. 54. grozījums, nu, kas par, kas uh, pret uh, atturās, norādīts. 35. par, pret, atturās, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 28 pār 36 pret. 36. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Tālāk pirmais, otrais, trešais grozījumi. Nu, nezinu, kā referents kaut tādu pieļāvis ir dīvaini, bet lai nu kā. Kas par? Pret uh, atturās pieņemts. Ceturtais grozījums. Kas par? kas pret, kas atturās noraidīts. 5., 6. un 7. identiski grozījumi, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 8. grozījums, kas par, kas pret, kas uh, atturās pieņems. 9. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņems. 10. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems Pieņemts. Elektronisks balsojums par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Have these identical amendments? How is that possible? It's citations. Yeah, nevertheless. The vote is closed. I would... Beidzam balsot. Pieņemts, 57 pār. Uh, 3 pret, 5 eh, atturējušies. Līdz ar to ziņojums ir pieņemts. Mēs veicam referentu. Nu, tad tālāk, eh, nākamais, par ko mums jābalso, ir Tad sāksim ar eh, Van Ordena ziņojumu. Saļevska kungs lūdza eh, pātrināt šo balsojumu, un Van Ordena kungs arī neiebilst. Referent kungs, vai jums ir kādi komentāri? Paldies priekšstādētāji. Nu, mums bija teicama eh, sadarbība un tikšanās ar referentiem vienošanās ar labu līdz pat eh, tātad 11. pēdējā brīdī viss uh, draudēja izjūt, bet nu, tad atkal sanāca kopā tā sacīt. Tā kā paldies kolēģiem, kas sako manā rekomendācijā balsojumā. Paldies! Pateicos! Tātad, Dēvidīvi, kas par pret atturās? Pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par? kas pret, atturās, pieņemts. 63. grozījums, kas pār, kas pret, atturās, pieņemts. 64. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 65. kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 67. par, pret, atturās, pieņemts. Otrais kompromiss, kas par? Kas pret? Atturās, pieņemts. Nu, tad tālāk 75. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās, pieņemts. 78. grozījums, kas par, kas pret, kas atturas, pieņems. 77. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņems. Trešais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 9, 6, grozījums, tad 9, 6, kas par, kas pret, atturās, pieņems. Noraidīts. 87. grozījums. Neatvainojos. 85. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim. Abi balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 balsts par 35. 87. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 4. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 95. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Pieņemts. Piektais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturējos? Pieņemts. 102. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 103. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 105. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Simtu sastais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Simtu septītais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Simtu astotais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Tātad vēlreiz 108. grozījums, kas par pret pieņems. Balsām elektroniski 108. grozījums. And socialists jointly. yeah? <laughs> It's closed. Beidzam balsot. 38 pār 28 pret. Pieņems. Sestais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Septītais kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems. 114. grozījums. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 8. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 15. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Devītais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 20. grozījums. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 11. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 12. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 13. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 32. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsojumu. Pieņems 39 pār 27 pret, grozījums pieņems 14. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 38. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 39. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 41. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņems. 43. par? Pret? Atturās? Noraidīts. 16. kompromiss. Kas par? Kas pret? kas atturās pieņemts. 17. kompromiss, kas par? Pret. Atturās pieņemts. 18. kompromiss par? Pret. Atturās pieņemts. Pirmais grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Norādīts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Nu, nu, tagad man nāksies jums uzsaukt par šādu iznākumu. One. Two, we come now to amendment. Otrais grozījums par, pret, atturās, pieņems. Trešais par, pret, atturās, pieņems. Ceturtais par, pret, atturās, pieņems. Piektais par, pret, atturās, pieņems. Sastais par, pret, atturās, pieņems. Septītais par, pret, atturās, pieņems. Astotais grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. Devītais par, pret, atturās, pieņems. Elektronisks balsojums par saņēmumu kopumā. Sākam balsot. Un momento, The vote is closed. Beidzam balsot. Piecdesmit astoņi pār seši pret, divi atturējušies, es viņus pieņems, sveicam referentu. Bet šķiet, šis ir pirmais ziņojums, kurā, manuprāt, ir uh, vairāk grozījumi par uh, apsvērumiem, par, par preambulu nekā par pašu ziņojumu. Kuzaukungs. Paldies, prezidenta informā. Paldies, priekšsēdētāji. GOE grupā ir iesniegusi mazākumu ziņojumu, ko esam nosūtījuši jau apēc sekretariātam. Paldies. Paldies, nu labi, tad ņemam zināšanai. left. No, we have to, uh, Mr. Kovacev. Oh, no, he has arrived. He has arrived? No. Yeah, he's there. Ah, sorry. Ah, sorry. Ah, Tad ir mums nākamais referents ieradies vai nē? Ja ir, tad uh, sāksim kosmosa izmantošanas spējas Eiropas drošībai un aizstācībai. Vai referents vēlas ko sacīt, ne? Labi, tad ķeramies klāt uh, balsošanai. Pirmais uh, kompromiss, kas par pret uh, atturējās pieņemts. Otrais klausījums, kas par? Kas pret? Atturējās pieņemts. Sešdesmit otrais grozījums, kas par pret uh, atturējās noraidīts. Trešais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņems? 69. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņems? 71. par? Pret? Atturās? Noraidīts? 4. kompromiss par? Pret? Atturās pieņems? 5. kompromiss par? Tātad, piektais kompromiss par pret, atturās, pieņems. 85. krusījums par, pret, atturās, pieņems. Sastais kompromiss. Par, pret, atturās, pieņems. Pieņemts. 92. grozījums pār pret atturās pieņemts. 93. pār pret atturās pieņemts. 101. par pret atturās pieņemts. 7. kompromiss par pret atturās pieņemts. 105. grozījums par pret atturās pieņemts. Astotais kompromiss. Par, pret, atturējās pieņems. 115. par, pret, atturējās pieņems. 9. kompromiss. Kas par? Pret, atturējās pieņems. 124. grozījums par, pret, atturējās pieņems. Desmitais kompromiss, kas par? pret, atturās pieņemts. 135. grozījums. Kas par? Pret. Nu, sociālisti, vai jūs te vēl piedalīties šajā spēlītē tā sacīt? Nobalsojāt? Nu, labi. 135. tātad par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Elektronisks balsojums par 135. grozījumu. Beidzam balsot. 32 pār 34 pret, līdz ar to noraidīts. 136. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 137. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 11. grozījums. Kas par? Pret? Atturās. Pieņems. 143. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 12. kompromiss par pret atturās pieņemts. 149. nozīmes. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim. Es domāju, ka ir pieņemts, bet balsām elektroniski. Trīs seši pār, divas deviņi pret pieņemts. 13. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturējās pieņems? 159. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturējās pieņems? 14. grozījums. Par? Pret? Atturējās pieņems? Nāksies pārbaudīt, balsam elektroniski. Beidzam balsot. Nu, tā man likās 40 pār 21 pret, pieņems. Tālāk 164. grozījums. Kas par? Pret? Atturās. Noraidīts. 168. Kas par? Pret? Atturās. Noraidīts. 167. Kas pār, kas pret, kas atturās pieņems? 169. Pret. Pieņems. 170. Kas pār? Kas pret? Atturās. Vēlreiz. 170. Kas par? Pret. Pieņems. 171. Var? Pret. Atturās pieņems. 15. kompromiss. Par? Pret. Atturās pieņems. 16. grozījums. Uh, kompromiss. Par? Pret. Atturās pieņems. 183. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņems. 184. par? Pret. Atturās pieņems. 17. kompromiss. Par? Pret. Atturās pieņems. 109. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 191. par? Pret? Atturās? Pieņems. 18. kompromiss par? Pret? Atturās? Pieņems. 197. par? Pret? Atturās? Noredīts. Jeb, tomēr nāksies pārbaudīt. Beidzam balsot. 38 pret, 23 eh, pār, norēdīts. Nu, vēlējos pārliecināt, lai nenāktu uz trūsu saut kādam kaut ko. 198. Eh, Kas par? Pret? Pieņems. Balsām vēlreiz elektroniski par 198. Beidzam balsot. 39 pār, 26 pret. Pieņems. 200. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 199. par. Pret. Atturās pieņems. 19. kompromiss par. Pret. Atturās pieņems. 20. kompromiss. Kas par? kas pret atturās pieņemts. 23. grozījums, kas par, kas pret atturās pārbaudīsim. Nā, šie, ka bija pieņemts. Trīsdesmit viens pār trīsdesmit pieci pret, nu redzīts. 21. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās pieņems. 31. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Norādīts. 30. par? Pret? Atturās pieņemts. Nu, Sacēlstiem nāksies te visiem kafiju uzsarvēt. Pārāk vēl esat jau kafijai, lai iet, kas, kas jaudīgāks, grapa, piemēram. Nu labi, trīs otrais. Kas par? pret, atturās, pieņems. 22. kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 36. grozījums par, pret, atturās, pieņems. 23. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 44. grozījums, kas par, 42. grozījums, respektīvi, kas par, pret, atturās, pieņems. 43. grozījums par, pret, atturējās, norēdīts. 24. kompromiss par, pret, atturējās, pieņemts. Tālāk 47. Eh, par, pret, atturējās, pieņemts. 25. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 53. grozījums. Kas par? Kas pret? atturās pieņems. 54. par, pret, atturās noraidīts. 55. par, pret, atturās pieņems. 1. par, pret, atturās, pārbaudīsim. Pārliecinoši noraidīts. Tātad 24 pār 42 pret noraidīts. Otrais un trešais grozījums. Par, kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. Ceturtais par? Pret? Pārbaudīsim. Apšanas, ka... Beidzam balsot. 29 pār 38 pret noraidīts. 5. par. Pret. Atturās noraidīts. 6. par. Pret. Atturās pieņemts. 7. par. Pret. Atturās noraidīts. Elektronisks balsojums paziņojam kopumā. Sākam balsot. Ist geschlossen. Beidzam balsot. Tad beidzam balsot 42 pār 15 pret. 10 atturējušies. Sirsnīgi sveicam referentu. Ziņojums pieņems. Bien. Hmm? Mr. Kuzo. Kuzo, kungs, lūdzu. Grācijā, prezidentei. Paldies. Priekšsēdētāji informēja, ka GOE ir iesniegusi minoritāte ziņojumu un esam jau to nosūtījuši sekretariātam. Herzlichen Dank pateicos. Nu, jums ir tādas tiesības, tā kā pieņem zināšanai. Tālāk, nākamais ziņojums par apvienotajām nācijām. Kobačeva ziņojums ieteikums par apvienotajām nāciju organizācijas asamblējas 71. versiju. Vai vēlties, ko sacīt referencijā? Nē, tad uzreiz arī balsojam. 36. Uh, eh, eh, grozījums, bet kāds vēlas ko sacīt no zāles no ne? Like Gribētu tikai informēt, ka esmu atsākusi otro daļu 190. grozījumam. Tātad 192. daļa atsaukts. Paldies! 36. 36. Dagegen. Par pret atturās pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturās pieņemts. 190. grozījums. Tikai pirmā daļa. Balsojam tikai par pirmo daļu, kurš pār pret atturas pieņemts. 81 dafür, dagegen Enthaltung. 81 par pret atturās pieņems, otrais kompromiss par pret atturās pieņems, trešais kompromiss par pret atturās pieņems, ceturtais kompromiss par pret atturās pieņems, piektais kompromiss par pret atturās pieņems. Sastais kompromiss par, pret atturās pieņemts. Septītais kompromiss par, pret atturās pieņemts. Astotais kompromiss par, pret atturās pieņemts. 86. nozīmes par, pret atturās pieņemts. 90. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 91. par. At, tomēr tātad 87. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Šeit 4 pār, 22 pret. Pieņems. 88. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 89. par. Pret. Atturās. Pieņems. 91. par. Pret. Atturās. Pieņems. 92. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 93. par pret atturās pieņems. 94. par pret atturās pieņems. 95. par pret atturās pieņems. 9. kompromiss par pret atturās pieņems. Un nu, ekrāns raustoties zālē un dažam labam paliekot uh, nelabi no šī skata. Vai kāds var izslēgt šo ekrānu? Nu, tie būs um, svešie, um, ciklonētieši, vai varbūt arī krievi, viens no diviem. Nu, ja, ja nu, galīgi nevar izturēt, tad metiet, paņemiet akmeni un laidiet tik vaļā. Um iz 9, ne? Jā. Labi, atgriežamies pie darba, devītais kompromiss par. Ā, mēs ieliekam tā kā nobalsojam par 9. kompromisu. Tā gadījumā simtais grozījums par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudam. Beidzam balsot. 41 pārdevis, 5 pret pieņems. 101 par. Pret atturās. Noraidīts. Desmitais kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņems. 207. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņems. 11. kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņems. 12. kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņems. 13. grozījums. Kompromiss atskatīja par. Pret. Atturās. Pieņems. 115. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norādīts. 14. Groz, eh, kompromiss. Par. Pret. Atturās. Pieņems. 119. grozījums. Par. Pret. Atturās. Pārdodam. Beidzam balsot. 35 pār, 31 pret, pieņems. 15, 15. kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 131. Par, pret, atturās, norādīts. 17. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. 18. kompromiss par, pret, atturās, pieņems. 160. 180. Eh, grozījums, respektīvi. 180. balsojam divās daļās. Un pirmā daļa laikam atkrīt, tad eh, otrā daļa, kas par? Pret? Atturās noraidīts. Pārbaudīsim, lasām elektroniski. Beidzam balsot. 28 pār, 38 pret, noraidīts. 16. kompromiss, kas par? Pret. Atturās pieņemts. 19. kompromiss par. Pret. Atturās pieņemts. 20. kompromiss par. Pret. Atturās pieņemts. 147. grozījums par. Pret. Atturās pieņemts pieņemts. Tālāk 148. grozījums par, pret, atturās. Nu, redzīts. 166. par, pret, atturās, norādīts. 186. par, pret, atturās. Pārbaudīsim. 186. Beidzam balsot. 35 pār, 31 pret. Pieņemts. 21. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 171. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 173. par? Pret. Atturās. Noraidīts. 174. par. Lai atvainojas, DB, DB 12. Vispirms tādā, kas par? Pret. Naturās. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 35 pār, 31 pret. Pieņems. 174 par. Pret. Atturās. Pieņems. 178 par pret atturās norādīts. Nu, sociālisti laikam te nepiedalās, te viens vienīgs sociālists nobalsoja, vismaz cik es redzēju. Nu, jā, jums kā draugi paliek draugi, bet, eh, nu, nezinu, varbūt tomēr sociālās maķinīt aktīvāk piedalīties šajā balsojumā. Tātad 178. par, komentāru no zāles, ko diemžēl nevar dzirdēt, bet šie, ka jābalso elektroniski par 178. Beidzam balsot. 34 pār 30 pret pieņems. 179 par. Pret. Atturās norēdīts. 9, 11. ar mūzisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 181 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 182 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 183 par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim 183. balsojumu. Beidzam balsot. 36 pār, 29 pret pieņemts. 22. kompromiss par. Pret atturās pieņemts. Tālāk 200 un 15. Par. Pret. Atturās. Pārbaudam. Beidzam balsot. 35 pār 3 pret pieņems. 217. Pār pret atturās noraidīts. Nu, ja sociālisti nepiedalās, nu, nu labi, bet eh, nu, tad neiejaucies tagad. Vien balsot vai nebalsot. Nu, nesāk mēs te tērējam laiku veltīt. Jūs esat vienīgais eh, sociālistu kolēģis, kas, kas te mm, balso vispār. Un tagad, ja mēs vēlkam garumā, nu, mēs zaudējam veltīgi laiku. Tā kā nākamreiz, nu, ja balsoju kā frakcija, tad balsojiet. 217. Eh, par. Pret. Atturos. Pārbaudam. Beidzam balsot. 27 pār 37 pret noraidīts. 200 par pret, atturās, norēdīts. 201. par, pret, atturās, norēdīts. 206. par, pret, atturās, norēdīts. 210. par, pret, atturās, norēdīts. 211. par, pret, pārbaudam, Beidzam balsot. 32 pār 33 pret. Norādīts. 214 par. Pret. Naturās. 214 vēlreiz par. Atvainojos, 212 vēlreiz. Tā vēlreiz par 212 par. Pret. Naturās. Norādīts. Tagad 214. par. Pret atturās pieņemts 216. par. Pret atturās pārbaudīsim. Beidzam balsot. 35 par, 29 pret pieņems. 218 par, pret. Atturās noraidīts. 219 par, pret. Atturās Pieņemts. 220. ar mutisku papildinājumu par. Pret. Atturās pieņemts. 19. par. Pret. Atturās pieņemts. 20. par. Pret. Atturās norādīts. 23. par. Nē, 21. tomēr, ja es atvainojos, saka priekšsēdus 21. par pret atturās pieņems. 22. par pret atturās noraidīts. 23. par pret atturās pieņems noraidīts. 24. par par 23. vēlreiz, ja? 23. pārbaudam. Kurš aicināja pārbaudīt? Kurš tas mums bija? Jautājums būtu jāpagriež nedaudz citādi, saka vēl kāds no savas. Nu, kurš tad bija tas eh, nemieru cēlājs? Nu, tiešām neticami. Tāda eh, 24. ar eh, no, nu, tādu nelielu vairākumu, Irmāns, kas saka, priekšsēdētājs 64. 24. par. Ja mēs balsām par 23. sakars sekretāri, tagad 24. par, pret, atturējās pieņems. 25. par, pret, atturējās pieņems. 26. par, pret, atturējās pieņems. 27. par, pret, atturējās noraidīts. 28. par, pret, atturējās pieņems atturās, norādīts. 29. par, pret, atturās, pieņems. 30. par, pret, atturās, pieņems. 33. par, pret, atturās, norādīts. 31. par, pret. Nē, tas uh, neatkrīt. 31. par, pret pret, atturās, noraidīts. 32. par, pret, atturās, noraidīts. 34. par, pret, atturās, pieņems. 35. par, par, pret, atturās, pieņems. 1. par, pret, atturās, noraidīts. 2. par, pret, pret, atturās pieņemts. Trešais par, pret, atturās pieņemts. Ceturtais un piektais par, pret, atturās norēdīts. Sestais par, pret, atturās norēdīts. Astotais par, pret, atturās pieņemts. Devītais par. Pret. Atturās pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturās pieņemts. Vienpadsmitais par. Pret. Atturās pieņemts. Divpadsmitais par. Pret. Atturās pieņemts. 13. par. Pret. Atturās. Pieņems. 14. par, pret, atturās, norēdīts. Mutiskais grozījums numur 1, referentē iesniegtais, kas par, pret, atturās, pieņems. 15. par, pret, atturās, norēdīts. 16. par, pret, atturās, pieņems. 17. par, pret, atturās, pieņems. 18. par, pret, atturās, pieņems. Un visbeidzot elektroniskais balsojums par visu ziņojumu kopumā. Tas vārds, nu? Abschluss geschlossen mit 49. Aicinām balsot 49 pār 11 pret, atļaušos piebilst. Ja sakām līdz situācijai citās komitejas, nu šeit mēs saņemam relatīvi lielu vairākumu parasti. Ar visiem ziņojumiem. Nu, manuprāt, tā ir laba zīme. Tas liecina par to, ka ir laba sadarbība starp referentu un ēnu referentiem un koordinatoriem. Domāju, tas ir ļoti labi, ja, ka arī šajā gadījumā mēs uh, lielu balsu vairākumu varam tātad uh, attiecīgi nobalsot. Labi, tālāk. Uh, MFF 2014 līdz 20 pārskats. Eiropas parlamenta nostājušajos jautājumus. Tātad budžeta komiteja atbildīgā gan šeit. Bet mums šeit atbildīgā referente ir Nina Džila. Nu, aicinu jūs arī attiecīgi par šo jautājumu izteikties. Čē. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Pašreizējā kontekstā, ņemot vērā, cik svarīga ir ārējās politikas dimensija un daudzās krīzes, ar ko esam saskārušies, domāju, svarīgi, lai AFET komiteja nāktu klajā ar spēcīgu saskaņot ziņojumu par uh, daudzgadu finanšu schēmu. Esmu jau tikusies ar ēnu referentiem un mums notika pirmā viedokļa apmaiņa uh, pirms uh, iesniegšanas 7. aprīlī un tāpat tikos arī ar vairākiem atbildīgajiem komisijas dienestiem. Uh, bet pavisam ātri gribētu izskatīt dažus galvenos uh, aspektus. Ceturtā sadaļa ārējā darbība. Priekšsēdētāja saka runātāja. Vai varētu lūgt klusumu zālē, lai var kon eh, koncentrēties uz to, ko mēs šobrīd apspriežam? Te notiek sarunas zālē diezgan skaļi. Tātad ceturtā sadaļa, kurā ir runāts par ārējo darbību, domāju, ka tā ir joma, kur ir bijusi vislielākā krīze, vislielākās vajadzības, un domāju, ka pastāv milzīgas problēmas. Daži teiks, jā, ja mēs tur pieliekam klāt vēl problēmas Ukrainā, Sīrijā, Lībijā, un tas viss nepazudīs kaut kad tuvākajā nākotnē. Un tāpat arī uh, nemazināsies migrācijas eh, sekas un bēgļu krīzes sekas. Tātad pēdējo mēnešu laikā, kopš šī daudzgad finanšu schēma stājusies spēkā, esam tāpat redzējuši, ka pastiprinās dažādas dabas katastrofas, un tas viss ietilps 4. sadaļā. Bet es domāju, ka jāatcerās, ka mūsu pašu prior politiskās prioritātes Sākotnēji, kad mēs balsojām budžeta grupā, mēs vērsām uzmanību uz attīstības politiku, bet mēs nevaram mm, vienkārši ignorēt, eh, protams, eh, attīstības eh, valstis. Tāpat laikā mums ir jādomā par savu politiku migrācijas un bēgļu krīzes laikā. Tātad mums ir jāraugās uz šiem ilgtermiņa izaicinājumiem, kur mēs kā komiteja un Eiropas Savienība kā tāda ir jau paudusi stipru apņemšanos eh, sasniegt eh, tūkstošgadus mērķi, attīstības mērķus. Tāpēc es aicinātu būtiski pārskatīt šo ceturto sadaļu. To ir nepieciešams palielināt, jāpalielina sliekšņi gan eh, maksājumi, gan piešķīruma apropriācijām, tā lai mēs varētu pildīt savas politiskās saistības. Tāpat uzsveru, ka nepieciešams nodrošināt, lai reakcija uz uh, humanitāro krīzi, tas viss iet roku rokā ar attīstības procesu. Es domāju, ka ir jau bijuši prasījumi piešķirt līdzekļus no Eiropas Savienības uh, budžeta izmant, bet uh, ar elastības mehānismiem šobrīd nepietiek, ja mēs runājam par apjomiem un par elastību. Tātad, lai varētu atbilstoši rēģēt. Nu, un tas tiešām ir interesanti, ka pēc diviem gadiem šis uh, elastības instruments jau ir pilnībā izmantots, izsmelts. Uh, kāda ir bijusi komisijas reakcija? Tiek uh, radīti dažādi ad hoc instrumenti, Trusta fonds Sīrijai, Sīrijai, Āfrikai un Centrāla Āfrikas Republikai, un viens ir izveidots arī bēgļu krīzei mm, Turcijai. Principā nav nekāda problēma no manas puses ar šo trasta fondu, bet eh, tas eh, izslēdz parlamentu iespējamo ieguldījumu, un es gribētu, lai tiktu rasti tādi mehānismi, kurus var ietekmēt arī parlaments, un eh, varbūt arī, lai mēs būtu pārstāvēti attiecīgi valdēs, jo arī mēs esam atbildīga institūcija un ir jānodrošina caurskatāmība. Uzskatu, ka Veicot šo pārskatu, mums ir nepieciešama būtiska reforma elastības mehānismam un nepieciešama tāda pastāvīga sistēma, kas ļauj mobilizēt papildus resursus tad, kad tas ir nepieciešams. Tāpat uzskatu, ka ārkārtas situācija finansējums krīžu gadījumiem un neparedzētām situācijām. Tam ir jāparedz īpašs instruments, un tam ir jābūt ārpus uh, MFF, tātad daudzgad finanšu schēmas grieztiem. Es īpaši atcaucos arī uz to, ka iespēja pārnest uh, finansējumu starp sadaļām, tas tik tiešām palielinātu mūsu spēju reaģēt uz uh, dažādiem izaicinājumiem, un šobrīd nav iespējams šāds darbības. Ņemot vērā, ka mums ir šāds uh, vidustermiņa pārskats finansēšanas instrumentam, tad tam vajadzētu notikt tāpat laikā kad mēs aplūkojam aicinājums uh, labākai koordinācijai, saskaņotībai un tātad veicot šos pārskatu procesus nākotnē, mums nepieciešama labāka koordinācija. Tātad pēc sanāksmēm ar uh, tikšanām ar ēnu referentiem un komisiju, tātad šie ir tie svarīgākie jautājumi. Uh, teksta garums ir ierobežots, tīri vārdu skaita ziņā, tātad um, jābūt ļoti konkrētiem, specifiskiem. Bet es domāju, ka tomēr ir iespēja arī iesniegt grozījumus. Es zinu, ka daudz kolēģi ir iesnieguši šos grozījumus, un es uh, ar prieku uzklausīšu citu kolēģi teikto, ko viņu prāt vajadzētu iekļaut šajā pārskatā. Paldies! machen darf. Ich glaube, dass. Ja, es domāju, mums Afet eh, tiešām ir eh, šajā pārskata procesā jā, jāsniedz liels pienesums. Tāda šī sēma 14 līdz 20 gadam. Ārpolitikas jomā nu nav guži eh, adekvāts patreizējai situācijai. Daž, tad, saistītajās jomās arī, zinām, iztrūkumi. Un tagad mēs Tagad pēc šiem uzbrukumiem mēs eh, eh, nu, arī eh, finansējam lietas no, no budžeta, nu, kas paredzēts nākamajiem gadiem. Tāpēc ceturtajā sadaļā griezti noteikti jāpaukstina. Jāstiprina elastības iespējas budžetam. Tas ir svarīgi, lai mēs ņemtu vērā mūsu starptautiskās saistības, ņemot vērā pēdējo pāris gadu notikumus. Tā skaitā arī bēgļu krīzes cēloņu, tātad meklēšana, kaimiņu attiecību politikas pilnveidošana, sevišķi mēs runājam par austrumu kaimiņiem. Lūk, tā kā domāju, ka referentē šeit vajadzētu tā drosmīgi pie šiem jautājumiem. Tātad atrisināt šos jautājumus. Brēdi, kungs, lūdzu. Euh, merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģis Danžānas ir mūsu grupas referents. Un probūtnes laikā lūdzam man darīt E, jums zināmas viņa piezīmes. Pirmkārt vēlos pateikties Nīnai Gīlai par paveikto darbu. DFS vidusposma pārskats ir vēlams, lai varētu koriģēt budžeta prioritātes, ņemot vērā e, šodienas vidi un saistošo situāciju. Tas palīdz labāk identificēt pasākumus, kas ir veicami un ar nav danžānas. Atbalsta referenta priekšlikums tajā, ka ir jāpārskata griezti ceturtajā eh, vi, nodaļā tālāk migrācijas prīzēm dēļ nedrīkst pārtraukt citas programmas. Ir jāreformē elastības mehānismi un ir nepieciešams vairāk caurskatāmības vēl mūsu grupai. Eh, svarīgs ir performance-based budžets un eh, patiesi pašresursi. To skata budžeta komiteja. Tāpēc mēs izteiksimies tikai afets kompetencē. Un Danžāna kungs vēlētos sadarbībā ar eh, referents strādāt pie diviem punktiem - drošība Eiropas Savienībā un otrkārt eh, efektīvāka finansējuma izmantošana. Paldies! Lenkavičs kungs nākošais. Zamjenski član odbora za... Paldies, eh, Broka kungs. Esmu budžeta komitejas um, pastāvīgā locekļa aizstājējs. Un pirmām kārtām gribētu teikt, mums jāatcerās, ka parlaments bija tas, kurš uzstāja, ka nepieciešams daudzgadu finanšu schēmas pārskats līdz šī gada beigām. Tāpat laikā, kad a, mēs par to runājam, tad mēs a, nespējam prognozēt ekonomisko situāciju vai arī turpmākos izaicinājumus starptautiskā mērogā. Tas viss ir līdzis papildus spiedienu uz uh, šo septiņu gadu budžetu. Tāpat jāatcerās, ka pašreizējā MFF finanšu schēma ir uh, mazāka, un to nepieciešams pielāgot, ja mēs vēlamies rēģēt uz uh, pašreizējiem izaicinājumiem, ja gribam būt konsekventi, nodrošināt atbilstību pašu savām prioritātēm un vērtībām. Tāpēc uzskatu, ka komisijas priekšlikums paredzēs konkrētus pasākumus, lai sasniegtu mērķus, atbalstītu investīcijas un veicinātu izaugsmi. Un domāju, ka mums nevajadzētu aprobežoties tikai ar uh, 2017. Uh, gada finanšu schēmas pārskatu. Tam ir vairāki instrumenti. Pirmkārt, mums ir jāstiprina īpašo instrumentu kapacitāte MFF ietveros 3. un 4. sadaļā, lai varētu reaģēt uz bēgļu krīzes tiešajām izraisītajām sekām. Mums nav īpašas manevrēšanas uh, iespējas nosakot augstā eh, griestus, un komisijai vajadzētu nākt klajā ar izcinājumiem. Tāpēc domāju, jāpieturas pie uh, budžeta vienotības uh, sistēmas, jāsaglabā līdzekļi Sīrijai, Āfrikai un uh, bēgļu krīzes risināšanai Turcijā. Šai ziņā es piekrītu kolēģim Prēdiskungam un Danžānkungam. kungam ka mums ir nepieciešama elastība un uh, ātras reakcijas iespējas. Krīzes situācija pēdējo divu gadu laikā ir parādījusi, ka mums ir jārīkojas ātri, ka mums nepieciešami līdzekļi budžetā un jābūt spējīgiem reaģēt uz šo situāciju. Un tāpēc es pozitīvi vērtēju dialogu kāds referentē ir ar komisiju, un es ceru, ka daļa budžeta, kas ir saistīta ar Eiropas Savienības ārējo darbību, it īpaši ņemot vērā jaunās Eiropas globālās stratēģijas apstiprināšanu, tad es ceru, ka šī būs viena no prioritātēm. Un mūsu, kā globāla partnera loma, tiks stiprināta. Paldies! Gilas kundzei vārds atkal. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Jūs eh, principā pateicāt to, ko es jau sākumā uzsvēru, ka, jā, ir notikuši samazinājumi attiecībā uz to, ko komisija bija ierosinājusi daudzgadu finanšu schēmai 4. sadaļā, un pieprasījums tāpat laikā daudz lielāks. Domāju, ka esmu sapratusi no kolēģi teiktā, ka mums nepieciešams būt efektīvākiem, nepieciešams nospraust uh, prioritātes, bet ir nepieciešams arī palielinājums, lai mēs vispār varētu pildīt savas saistības, un it īpaši attīstības uh, frontē. Mūsu mērķi tur ir ļoti būtiski. Mm, dzirdēju prēdiskunga teikto par eh, budžeta sastādīšanu balstoties uz eh, sniegumu un resursiem, bet es domāju, ka mm, šos jautājumus noteikti aplūko budžeta komiteja un eh, uzskatu, ka drošības aspekti, ko mēs mēģinam šeit aplūkot, nu tā ir mūsu kaimiņu valstu vide, kur mums ir jāskatās, bet, protams, būs arī dažādas citas situācijas. Man šķiet, ka problēma, manuprāt, ir tāda, kā instrumenti nedod pietiekams manevrēšanas iespējas vai nu starp sadaļām, vai arī identificējot jaunus instrumentus, un es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs prasīt tomēr no komisijas, lai tā būtu radošāka un lai tā rastu kaut kādus veidus, iespējas stāties pretī dažādiem izaicinājumiem, kur budžets eh, ir ierobežots un kur nepieciešams vairāk līdzekļu šajā sadaļā. Tātad to es prasīšu. Mums ir jāroda vairāk resursu ceturtajai sadaļai, pārskatot uh, daudzgad finanšu schēmu, pretējā gadījumā mums būs ārkārtīgi grūti uh, saskarties ar jaunām krīzēm. Mums jau ir bijušas arī citas eh, dabas katastrofas, kopš mēs sākām pārskatīt šo dokumentu. Un mums šo darbu noteikti vajadzēs intensificēt un eh, arī risināt eh, konkrētās problēmas. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Es aicinu mainīt datumus laika termiņš um, grozījuma iesniegšanai pārliktu ātrāk un uh, arī balsošana, lai notiktu tā tad nedēļu ātrāk. Jo, ja es raugos uz procedūrām budžeta komitejā, tad uh, būtu vērts uh, iesaistīties viņu darbā pēc iespējas ātrāk, lai varētu ietekmēt viņu sasniegtos gala rezultātus, un tāpēc gribētu ierosināt. Nu, kāpēc ne? Nu, vienkārši daram tā. Mēs te taisam politiku, nevis administratīvu darbu veicam. Uh, Gilas kundze saka, es domāju, ka uh, problēma var būt uh, mutiskā un rakstiskā tulkošana. Priekšsādātājs saka, nē, tā nav nekāda problēma. Šobrīd ir 19. aprīlis. Mēs uh, varam pārnest uh, laika te, termiņu grozījumu iesniegšanai nedaudz ātrāk vai ne? Nu, nedaudz pātrināsim to. Mūsu ziņojums nav tik liels un plašs. Tas ir atzinums. Un tad 23. maijs. Mēģināsim nobalsot mūsu komitejas sanāksmē 23. maijā. Tā, lai referentei būtu iespēja tātad trīs nedēļas starp eh, šo datumu un eh, sarunām ar budžeta komiteju. Labi. Gilas kundze. Man sekretariāts norādīja, ka būs ārkārtīgi grūti mainīt. Uh, eh, Roka kungs saka, es esmu nolēms, ka sekretariāts to izdarīs. Gilas kundze. Es domāju, ka tas skar arī kolēģi, un ja mēs balsojam tad, kad nav visi uh, tulkojam visās valodu versijās, tad mums varētu rasties problēmas. Un es vienkārši gribu, lai priekšsādātājs to ņemtu vērā un to pārdomā. Es negribētu, lai mans uh, atzinums tiktu izmests ārā, tāpēc, ka kāds to apstrīd un pasaka, mums nav tulkojums mm, attiecīgajā valodā, mēs nevaram balsot. Priekšsēdētājs. Dažkārt ir iemesli, lai mēs būtu uh, ātrāki nekā varbūt procedūra to paredz. Mums ir laiks tātad līdz 23. maijam. Vairāk kā četras nedēļas laika mums vajadzētu spēt tikt galā šo jautājumu atbilstošā veidā. Uh, Tātad četras nedēļas ir līdz 23. mājam Gilas kundze. Jūs varbūt gribētu apjautāties arī citu grupu ēnu referentiem, vai viņi tam piekrīt, jo es eh, vadīšos eh, no tā, ko administrācija norādījusi. Un eh, mums ir jāuzdod jautājums ēnu referentiem. Mums ir jājautā priekšsādātāji, ko saka ēnu referenti, jo viņi var iebilst. Prēdas kungs. PP supports the proposal. Eh, Tautas partija atbalsta priekšsēdētā izteikto priekšlikumu. The... Tā tad e, eh, mums ir jācenšas tā tad un jāmēģina to panākt. Havid kungs nākošais. Paldies. Gribēju tikai ierosināt. Mums eh, šorīt uh, Um, ir sanāksme, kāpēc referenti nesazinātos ar sekretariātu un ēnu referentiem, un tad mēs varam uh, skaidri to paziņot uh, rīt sanāksmes noslēgumā, jo, jā, te runa par politiku, arī par taktiskiem jautājumiem, tad, nu, mēģināsim panākt konsensus šādā veidā. Mums vēl šorīt ir laiks, lai panāktu vienošanos par to. Tāds ir mans ierosinājums. Es domāju, saka priekšsēdātājs komitejai, ir iespējas piest administrāciju, lai tā ātrāk strādā. Tāda ir man pamat izpratne par politikas norisi. Atvainojos par to. Es runāju par eh, administrāciju plašākā izpratnē. Nav īsam atzinumam nepieciešams četras nedēļas, lai nodrošinātu tulkojumu. Es vienkārši to nepieņemu. Un mums tad ir jāliek spiediens uz administrāciju, lai viņi būtu atbilstoši sagatavoti šādam darbam. Uh, Es nedomāju šeit konkrēti, tātad nekā personīgi sekretariāta pārstāvjiem, kas šeit ir klāt, bet mums vajadzētu mēģināt, jo es uzskatu, ka šis jautājums par budžetu pārskatīšanu ir viens no vissvarīgākajiem balsojumiem, kāds būs šovasar, jo tam būs ietekme uz uh, uh, šī parlamentārajās politikas darbu turpmākiem divi ar pus trīs gadiem, jautājums ir pārāk svarīgs, un tāpēc mums ir varbūt mazāk jāpiešķir laika diskusijām šeit, bet eh, jākoncentrējas uz eh, turpmākām diskusijām par budžetu. Tātad tas mums arī šeit ir jāsa, jā, jāsasniedz. Un labi, tad šu, šī rīta laikā sazināsimies ar sekretariātu un pārbaudīsim. Gīlas kundze, Broks eh, saka, es nedevu jums vārdu, bet varu jums dot, tā tad dod jums tagad. Man nav problēma mainīt datumu, saka Gīlas kundze, ņemot vērā. Tātad, ja visas grupas ir apmierinātas, šobrīd mums nav citi ēnu referenti. Un neviens cits klāt, kā tikai no tautas partijas, tikai tautas partijas pārstāvs izteicās. Tautas partija teica jā, un par laika grafiku uh, tur nenolēma jā, nu referendi, bet šī komiteja, saka priekšsēdētājs. Gils kundze saka, vai tad es paužu nepiekrišanu? Es teicu, ka mums jāiekļauj visas grupas, kas ir eh, pārstāvētas šajā komitejā. Tas ir viss. Es domāju, priekšsādātāji, ka jūs varētu būt nedaudz uh, laipnāks pēc saviem kolēģiem. Priekšsādātāji. Bašerkungs saka, es piekrītu jums, un mums vajadzētu šo jautājumu izbīdīt cauri. Gils kundze, mēs cenšamies panākt šos datumus laicīgi, saka Brokungs, kas nav iespējams, nav iespējams, bet mēģināsim labu politisku mērķu dēļ, Gils kundze. Man nav problēmas, vienkārši vajag, lai visi piekrīt tā, lai man nerodas problēma. Tad, kad nonāksim pie balsojuma, Broku kungs, labi, tad visi piekrītam un tālāk divpusēji pārnāsim procedūru Valēro kundze. Es neesmu ēnu referente zaļiem, bet uh, gribu teikt, ka notiek pētījums pār finanšu instrumentiem, un tas uh, nāks klajā maijā. Varbūt būtu labi uh, aplūkot arī šo pētījumu. Jā, tas ir cits jautājums, bet varbūt Butikofer kungam vajadzētu lūgt lai viņš pēc iespējas ātrāk uh, sniedz ziņojumu par finanšu instrumentu situāciju. To mēs varētu iekļaut uh, nākošās sanāksmes darba kārtībā, jo arī šajā jautājumā ir pausta zināms bažas un neapmierinātība ar komisijas uh, paveikto. Labi, tad nonākam pie 21. darba kārtības jautājumu. Mm, referente Desarnes kundze, vai viņa ir klāt? Jā, tā tad atvainojos, neierādzījos jums vārds. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur le président. Paldies priekšsēdētājs par šo ļoti svarīgo jautājumu attiecībā uz ārējo robežu stiprināšanu Schengen zonā. Mēs pieskaramies pie jūsu tikko sacītā. Padomu par to lēma novembrī pēc Parīzes atentātiem, un šobrīd es piedāvāju jums atzinumu. Šis eh, Šengenes robežu šķērsošanas pārskatīšanas process ir uzsākts novembrī, tas dot iespēju izveidot padziļinātu kontrolu uz mūsu robežām personām un datiem, balstoties uz būtiskām datu bāzēm. Tās attiektos gan uz Eiropas Savienības, gan trešo valstu iedzīvot pilsoņiem. Un tad, kad uh, mēs runājam par to, kāpēc tas netika darīts ātrāk, gribu norādīt, ka, manuprāt, tā ir ļoti nozīmīga, būtiska reforma, un ja Eiropa vēlas paturēt Schengen piešķirtai ticamību, tāpat piešķirt ticamību brīvai apritē, apritē, tad ir jānosakos robežas būtiska datu un personu kontrolē Šeit ir seši grozījumi komisijas priekšlikumam. Es mēģināju šos um, savu, mūsu priekšlikumus uh, sagatavot, ņemot vērā mūsu izpratni un tos veidot tādā veidā, lai pieņemtu to drīzu, nodrošinātu to drīzu pieņemšanu un spēkā stāšanos. Uh, seši grozījumi, divi attiecas uz vīzām un tā E, tie ir jāskata kopā ar mūsu izpratni pār pamatiesībām, bērnu tiesībām. Trešais grozījums patur e, norāda, ka tas attiec uz visu eiropiešu aizsardzību teroristu draudi, neatiec tikai uz vienu vienīgu valsti. Ceturtais grozījums attiecas uz automātisku trešo valstu um, iedzīvotāju pārbaudu arī izbraucot Manuprāt, tekstā tas nebija pietiekami skaidri norādīts. Piektais un sastais grozījums attiecas uz izņē, izņēmumiem automātiskumu, un komisijas tekstā ir norādīts, ka jā, šāda datu sistēmātiska konsultācija disproporcionāli ietekmētu satiksmes plūsmu, tad varētu paredzēt atkāpes. Mans grozījums E, skaidri norāda, ka tam ir jābūt izņēmumam un arī risku novērtējumam ir jāvar to pamatot. Lūk, īsos vārdos. Tas ir reformas saturs. Tas ir jāskata viss kopumā, piebildīšu, kā visās pasaules vietās ir robežu eh, kontroli uz ārējām robežām. Šeit nav runa par kādu Eiropas Savienības jaunu jaunievedumu. Protams, ka tas ir jāskata situācijā, kad mēs vēlamies nodrošināt maksimāli efektīvu cīņu pret terorismu, tieši tāpat kā PNR balsojums pagājušajā nedēļā. Un šeit ir E, jautājums par uzskaitījumu ārvalstu kaujiniekiem, par tādu reģistru veidošanu. Tas viss atbilst Eiropas Savienības politiskai gribai, un, manuprāt, šī Schengenas reforma tikai ir kavējusies ar spēkā stāšanos, un es ceru, ka mūsu e, komiteja atbalstīs šo politisko gribu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Desarnes skundze! Un tagad uzklausīsim politiskās grupas Eh, mūsu ēnu reference ir Arno Danžāns, šķiet, ka viņa viet, eh, vietā izteiksies Daniels Sprēda. Paldies, priekšsēdētāji! Arno Danžāns eh, sirsnīgi vēlas pateikties referentei Desarnesai par paveikto un pilnībā atbalsta komitejas priekšlikumu uzlabot Eiropas Savienības iekšējo drošību un paturēt spēkā personu brīvu pārvietošanās principu ārpus. Ir jāuzlabo Schengenes e, pasākumi, stiprinot ārējās robežas, sistematizējot kontrols uz robežām, tā izskaitā Eiropas Savienības pilsoņiem, jo eh, Schengens nolīguma attiecas ne tikai uz brīvu pārvietošanos iekšēju uh, eh, robežās, bet arī kontroli pie ārējām robežām. Sarneses eh, kundzes priekšlikums ir iecerēt šajā virzienā, un Arno Danžans vēlas vairāk strādāt pie trim punktiem. Pirmkārt, sistemātiskā. Uh, Eh, Eiropas Savienības pilsoņu pārbaudīs braucot, konsultējot datubāzes. Otrkārt, sistemātiska trešo valstu iedzīvotāju eh, pārbaudīs braucot no teritorijas, eh, lai pārliecinātos, ka tie neapdraud drošību. Treškārt, netiecīga iedzīvotāju kontrolas samazināšana tikai tad, ja datu bāzes situācija to apstiprina. Daržāna kungs eh, aicina šo tekstu apstiprināt eh, visdrīzākajā laikā. Paldies, Brēda kungs! Tālāk kolēģis Picula no sociāldemokrāta grupas. Paldies, Andrejie! Es vēlētos no savas puses apsveikt šo ieteikumu, kā arī e, referenta grozījumus, jo nesenie teroristu uzbrukumi Parīzē un Beļģijā ir norādījuši uz esošās sistēmas trūkumiem, kontrolas trūkumu uz āriem robežām, kā arī trūkums informācijas apmaiņām. Un priekšlikums ir nodrošināts iespēju sistemātiski kontrolēt datus un personas, kurām ir tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Eiropas Savienības robežas, ir īpaši ķersojot ārējās robežas, lai pārbaudītu, ka šīs personas rada draudus sabiedriskai kārtībai. Tas nozīmē regulāru Eh, kontroli personām datubāzēs un uzlabos sistēmas un struktūras sinerģiju, kas šobrīd nav iespējama. Ir būtiski kontrolēt šos dokumentus un regulāri veikt kontrolas uz robežām. Šīs pārbežas ir jāveic vienlaicīgi, bet tas būs ar savām sekām sekām tehnoloģiski, tehniski, administratīvi, citos aspektos ir tīpaši tad, kad ir runa par visbiežāk izmantotajām šķērsošanas vietām. Mums ir jānodrošina kapacitāte šādām pārbaudēm, jo pašreizējā bezo tehnoloģija nenodrošina pietiekami ātru biometrisko datu pārbaudi un to kontroli esoša un uzkrāšanu esošajās sistēmās vai jaunās sistēmās. Un tas varētu izraisīt nopietnus trūkumus attiecībā uz agrākajiem uh, agrākajām dokumentu pārbaudēm un sporadiskām pārbaudēm, es domāju, ka komisijas priekšlikumi ir pamatot, un es cerīgi raugos uz sadarbību ar kolēģiem. Paldies, nākošais runātājs, kolēģi Valero no Zaļajiem. Paldies. Es ar atbalstītu atbrīvošanos no iekšējās robežu kontrolas tādas, kā pastāv šobrīd starp Zviedriju un Dāniju, bet ir jābūt labākai ārējo robežu kontrolē. Un šajā konkrētajā situācijā svarīgi ir tas, kā tiek respektēta uh, cilvēku integritāte un cilvēktiesības. Uh, Mūsu grozījumi ir iecerēti šādā aspektā. Mēs koncentrēsimies uz to, kā veidot sistēmu, kas nepārkāpja cilvēku tiesības uz, um, cilvēku tiesības un neskaramību. Paldies! Uh, pēdējais runātājs epidējas. Paldies priekšsēdētāju! Iesniegtie grozījumi kopumā ir iecerēti pareizā gultnē, un tāpēc esam gatavi tos atbalstīt. Tomēr būtiski ir izprast to, ka šeit ir runa par otro etapu. Pirmajam etapam ir jābūt tādam, kas nepieļauj neregālo imigrantu plūsmu uz Eiropas Savienību. Tas izriets no dalību valstu kompetences, kuras ir atbildīgas par ārējām robežām. Tāpēc mums ir jāliek uzsvars uz šo etapu, un pēc tam, kad situācija būs normalizēta, mēs varēsim skatīt šos grozījumus, jo pilnīgi skaidrs, ka neviens nevēlas izraisīt situāciju, kas būtu eh, nepieņemama cilvēktiesību ziņā. Taču vispirms mums ir jāpanāk situācijas normalizācija un pēc tam jāpāriet pie nākošai tā. Paldies, piti Dievs, eh, kungs, un ar to mēs esam izsmēluši runātājs sarakstu. Varbūt deputāta Desarnes vēlētos piebilst kādu vārdu. Jā, priekšsēdētāji, esmu gandarīti, ka mēs kopumā domājam līdzīgi un esam konsekventi šajā ārkārtīgi būtiskajā jautājumā mūsu līdzpilsoņiem. Ja mēs vēlamies izglābt Schengen, tad mums ir jāveido šīs padziļinātās kontrolas uz robežām. Tas ir eh, priekšnoteikums tam, lai brīvā pārvietošanās pastāvētu arī turpmāk. Es eh, esmu gandarīti par viedokļu konverģenci, es vēlos pateikties visiem referentiem un Un pēc tam parādās cits jautājums, kas attiec uz migrāciju Eiropā, uz patvērumu politiku Eiropā. Šie jautājumi ir ārkārtīgi nopietni, bet sākotnēji es vēlos aicināt stiprināt mūsu ārējās robežas. Tāpēc vēlreiz paldies visiem. Mēs esam vienoti šajā jautājumā. Paldies! Mēs visi apzināmies, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums mūsu visiem iedzīvotājiem, pilsoņiem attiecībā uz ārēju robežu eh, darbību un Schengen sistēmas eh, darbību. Domāju, ka kolēģi no Libe komitejas ņems vērā visus atzinumus un tā izskaitā mūsu AFET komitejā sagatavoto. Informēju, ka Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. aprīlis. Balsojums ir paredzēts 24. maijā. Tātad, kolēģi, jums ir vēl dienas desmit, lai formulētu savus ieteikumus desarnes kundzes atzinumam. Un Nākošais mūsu darba kārtības punkts, ar to mēs esam pabeiguši skatīties 21. punktu. Nākošais punkts ir eh, informācija par eh, Eiropas, eh, par Āzijas un Klusā reģiona un eh, jautājumiem Eiropas un Indijas augstākā līmeņa sanāksmi. To mēs nevaram pagai, eh, sākt skatīt eh, līdz 4. pār 11. Mums tomēr, saka deputāts Prēdi, ir jāņem vērā klātesošo deputātu skaits. Šķiet, ka tādi ir seši. Jā, to mēs, to mēs varam konstatēt. Tāpēc es aicinu tagad pārtraukt sēdi līdz 11.15 un padzert kārtību to laiku. Atsākam 11.15.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 Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, because of this. Nu, ko turpināsim? Sanāksmē bija nāras pārpratums. Un tā rezultātā man vēl, ka daži kolēģi šīs iesmīgās tāpas atstājuši, cerams, ka viņi tomēr atgriezīsies. Nu, tad jau redzēs. Lai nu kā. Vēlos jūs eh, oficiāli informēt, par to, ka Tātad nu, ir ceļā, tātad mm, Junis kungs ir atbrīvots un tagad eh, viņš ir saņem medicīnisko aprūpi. Es domāju, ka tās ir ļoti labas eh, ziņas eh, Mēs kopā ar komisiju esam pastrādājuši. Arī ārējais dienas šeit ir palīdzējis. Un um, komisija uzņēmusies uh, sektu benzīniskās izmaksas. Un uh, nu, mēs šeit parlamentā līdz ar to šajā cilvēktiesību jautājumā esam panākuši labu iznākumu. Tas ir teicam, bet nu, tagad nākamais darba kārtības punkts. Un sirsnīgi sveicam izpildu direktoru Gunāru Vīgendu. Viņam arī vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un kā bijušais austrumu partneru attiecību jautājumu direktors, um, es arī ļoti priecājos par šīm ziņām, par Junus kungu. Viņa atbrīvošanu mēs tiešām esam cieši sadarbojušies pie šī jautājuma ar citiem jautājumiem Azerbaidžānas gadījumā. Bet nu, tagad es esmu, zīsim, kosā okeāna reģiona jautājumu izpildu direktors un ar gandarījumu jums ziņojuši par nesenu es un Indijas augstākā līmeņa sanāksmi, kas bija pirmā sanāksme pēdējo gadu laikā, 12. gadā bija iepriekšējā šāda līmeņa sanāksme. Un ielūgums no jūsu komitejas liecina par to, cik liela ir afēta komitejas interese par Eiropas Savienības un Indijas attiecībām. Un, nu, protams, ir daudz dažādu pasākumu attiecībās ar Indiju, ko veicat jūs, parlaments, arī mēs. Un šis samits, šī augstākā līmeņa sanāksme, kas notiek tikai vienu nedēļu pēc briesmīgiem teroristu uzbrukumiem, terora aktiem uh, Briselē, tā šis sanāksme notiek 30. martā. Un nu, tā ir uh, devusi mūsu attiecībām tādu jaunu politisku uzrāvienu, un tāds arī bija sanāksmes mērķis. Mēģ Mēs zinām, ka šīs attiecības ir ārkārtīgi svarīgas. Nu, sanāksim bija ārkārtīgi konstruktīva, pozitīva. Guvām tāds bagātīgs rezultāts un, un abām pusēm izskanēja viennozīmīga politiska griba optimizēt mūsu attiecības, eh, darīt to tādā padziļinātā, visapturošā veidā. Un par to liecina bagātīgi rezultāti, ko pēc brīža arī uzskaitīšu. Nu, vēlos iezīmēt tādu specifisku kontekstu šim samitam. Tajā piedalījās ne, ne tikai eh, Junkara kungs un, un premjeras Modī, bet eh, tāpat arī parlamenta priekšsēdz piedalījās, Eiropas investīcija bankas eh, pre, priekšsēdz, kā arī augstā pārstāve ārlietās un, un savukārt no Indijas puses piedalījās ekonomikas un rūpniecības ministri. Izskanēja pārliecība uzlabot sadarbības starp um, Indiju un Eiropas Savienību daudzās jomās. Izskanēja tāpatī pārliecība, ka vēlamies eh, piesādāt pie šiem jauniem pavērsieniem, par kuriem varam pateikties Modīkungam, viņa valdībai, viņš cenšas modernizēt savu valsti, un tas atbilst arī mūsu interesēm, mūsu darba kārtībai. Eiropas Savienība, protams, arī tiec, uh, iet pa inovāciju un izaugsmas tāku un runā par konkrētiem pasākumiem. Par tiem, protams, vienojāmies uh, ārpus uh, samita darba kārtības, nu, izstrādāja kopēju darba kārtību pasākumiem līdz 20. gadam, kur ir iesimēt tiešām virkni konkrētu pasākumu, un tas būs mūsu operatīvais darba plāns turpmākajiem pieciem gadiem. Galvenais, ko mēģina panākt, protams, ir tas, lai abas eh, puses eh, piesādātu pie šo daudzo konkrēto eh, pasākumu reāls īstenošanas. Apstiprinājām arī kopēju deklarāciju attiecībā uz cīņu pret terorismu, ko viennozīmīgi apliecinām, ka stāvam plecu pie pleca cīņā pret terorismu. Un atgādināšu, ka šajos Briseles terora aktos gāja bojā arī viens Indijas valsts pēdīgais parakstījām kopējo darbu kārtību mobilitātes un migrācijas jautājumus, kas arī sūta tādu svarīgu signālu šajā migrācijas krīzes laikā. Tur atspoguļot arī mūsu kopējā izpratne par iespējamo bezvīzu režīmu diplomātsko un dienesta pasu turētājiem, kā arī atgriešanās readmisijas iespējas. Kāda vēl bija būtiski iznākuma? um, kopējā deklarācija par uh, ūdens piegādes aplūģināšanas jautājumiem. Iesaistīsim daudz uh, aktīvāk arī partnerus, uh, tā skaitā uzņēmējdarbības aprindas, uh, ūdens uh, apsaimniekošanas uh, jautājumus uh, svarīgāku upju deltās. Tāpat arī vienojāmies par kopēju deklarāciju tīrās enerģētikas un klimata jautājumos, un tur koncentrējamies uz sadarbību um, Parīzes um, konferences rezultātu iedzīvināšanā, kā arī citos konkrētos pasākumos visā Indijas teritorijā, lai palīdzētu Indijai pāriet uz um, vidē draudzīgām, draudzīgiem enerģētikas avotiem, samazinātu CO2 izmešus. Tāpat arī tika parakstīts uh, Pirmais 450 uh, uh, eiro aizdevuma um, uh, uh, aizdevums uh, Indijas Loknošas pilsētē. Investīcija banka piešķīra šo aizdevumu. Līdz ar to uh, Investīcija banka aktīvāk iesaistās darbībās Indijā. New Delhi būs, tiks izveidots atsevišķi Investīcija bankas birojs. Brīvās tiesniecības nolīguma arī cer, cerējām panākt eh, kādu izrāvienu. Nu, diemžēl pagaidām eh, mm, diplomāti nebija īsti gatavi apstiprināt šo nolīgumu, neskatoties uz intensīvām sarunām pirms samita, bet izskanēja viennozīmīga vēlme turpināt strādāt pie šī jautājuma, lai tuvāk atsākt sarunas. Tik panākt vienošanās, ka tagad darbs turpināsies ministru līmenī, nu, lai uztaustītu tās jomas, kur ir iespējama kāda elastība. Un, kā 20 eh, samita kulāros eh, Ķīnā septembrī eh, notiks tālāk tikšanās par šo jautājumu, ko cerams tiks panāks kāds progress. Abām pusēm ir skaidrs, ka ir nepieciešama lielāka elastība no abām pusēm šajās sarunās, lai pārvarētu atsevišķus šķēršļus, kas figurē šajās sarunās. Par konkrētajām sarunām par terorismu tiks spriests visu vairāk. Terorisms ir globāls apdraudējums un tiks spriests par to, kā uzlabot gan divpusējo, gan daudzpusējo sadarbību Notiek diskusijas arī par kaimiņu uh, attiecību jautājumiem, uh, par tātad, Indijas attiecībām ar Pakistānu un Afganistānu. Un šajā kontekstā Briselē paredzētā konference par Afganistānas jautājumiem ir būtisks uh, pasākums. Indija tur visnotaļ aktīvi piedalīsies. Nu, bet tāpat tika apspriests arī Ukrainas jautājums. Nu, jautājumi, kas ir mums tuvāk, tātad dienvidu partnerattiecības tika apspriests arī. Uh, cilvēktiesības, sociālās tiesības, dzimumīs tiesības, nediskriminācijas jautājumi. Lielākās pasaules eh, demokrātijas ir apņemšās eh, nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, to apstiprināja arī indieši. Un mums ar to uzlabosies starpības starptautiskajos fórumos, kas nodarbojas ar cilvēktiesībām. Nu, ceram, ka šī apņemšanās eh, tiks iedzīvināta arī praksē. Mums uzsāks vietējais tāds cilvēktiesību dialogs. Zinu, ka jūs deputāti esiet arī sekojuši līdzi jautājumam par, par itāļu jūrniekiem. Tas atspoguļojas arī kopējā samita deklarācijā. Tur atspoguļots abu pušu nostājas un attieksmi. Šajā kopējā deklarācijā atsaucas arī uz uh, Igaunijas un Lielbritānijas um, eh, um, eh, apstākļiem, tātad drošības um, dienas darbiniekiem. Runājot par itāļu jūrniekiem, ir stājusies spēkā arbitrāžas procedūra. Cerams, ka tuvākā laikā sagaidīsim konkrēts rezultāts. Kopumā varētu sacīt, ka izskanēja viennozīmīga apņēmība turpināt sadarbību, padziļināt attiecības un eh, nav klājā ar konkrētiem rezultātiem, lai reaģētu arī uz uzņēmēju un cerībām un gaidām no abām pusēm un eh, lai uh, īstenot tādu plašu darbu kārtību. Parlamenta loma šajos pasākums, protams, arī ir būtiska un kritiska, lai nodrošinātu to, ka process saņem pietiekam politisku uzmanību un, un gan eh, tā, abu val, pušu parlamenti turpina atbalstīt šos pasākumus un norādīja arī Šulca kungs, eh, vai, vai saspīndīs ar šādu aicinājumu. Un kopējā deklarācijā ir pozitīvi vērtēt ciešāku sadarbību starp eh, Eiropas parlamenta un uh, Indijas parlamenta locekļiem. Modikungs un Šolckungs apstiprināja šo uzstādījumu un ceram, ka Eiropas parlamenta delegācija Indijā um, tuvākā laikā varēs sagaidīt arī līdzīgas komisijas izveidi Indijas parlamentā, lai šī sadarbība būtu produktīvāka. Mēs šeit ceram uz jūsu pastāvīgu atbalstu, lai nodrošinātu, ka šo, šīs strateģiskās partniecības pilnvērtīgs potenciāls varētu arī attiecīgi tikt īstenots. Paldies! Thank you. Paldies. Eh, vārds kolēģim. Paldies priekšsēdājai, saka man Ardenkungs. Un pateicos Līgānu kungam par šo pārskatu. Protams, arī mēs esam gandarīti par to, ka šīs samits vispār notiek. Un četru gadu laikā tā ir pirmā šāda augsta līmeņa tikšanās. Mm, es domāju, ka jūsu kopsaukums šī de deklarācija patiesībā ir garāk nekā pats samits, jo tikšanās bija salīdzinoši īsa. Un tad es, es saprotu, ka bija darba pusdienas, un, un tieši darba pusdienās eh, parlamenta priekšsēdētāji pievienojās eh, pārējiem viesiem. Pirms eh, šīs augsts līmeņa tikšanās, pirms samita, mums bija tas gods un iespēja tikties ar virkni Indijas eh, parlamentāriešiem, tāpat arī Beļģijas parlamentāriešiem, kas, kuriem īpaši interesi par Indijas jautājumiem. Mēs tikāmies ar premjeru Modi arī. 45 minūtes eh, pavadījām viņu klātbūtnē pirms eh, viņš tā, tālāk devās uz pašu šo sanāksmi. Un šīs sanāksmes gaitā mums bija iespēja mm, vērst uzmanību uz atsevišķām uz pašām, piemēram, uz cerību, ka brīvās tiesniecības nolīgums eh, tiks apstiprināts tuvākā laikā. Daudz no mums cerēja, ka tieši šis nolīgums būs eh, samita eh, centrālais elements, un es nedaudz vīlies, jāsaka, ka mm, to tā arī nesagaidījām, un ka šajā jomā nav panāks, principā, nekāds progress. Jā, Modī kungs gan apliecināja savu apņēmību panākt kādu izrāvienu šajās sarunās, tātad par privās tiesniecības nolīgumu, un varbūt jūs interesēs arī dzirdēt to, ka viens no kolēģiem mēģināja viņu tā kā nedaudz izprovocēt. Un, lūk, kā tad viņa nostāja Lielbritānijas referendumu jautājumā, nu, notiekums diplomātiski atteicās paust savu nostāju, sakot, ka tā galvā ir Lielbritānijas iedzīvotāju darīšana. Jautājumā par privās tirsniecības nolīgumu. Nu, de facto iesaistāts, nu, teiksim, strupceļš kopš 16. gada vasaras šajās sarunās. Sarunas ir iesaldētas un es neredzu un nedz Nu, samita laikā netikrinās ne par sarunu atsākšanas grafiku, ne par kādiem saturiskiem jautājumiem. Jā, tika atzīst tas, ka nepieciešama elastība no abām pusēm, kāda pretimnākšana, bet netikrinās par konkrētu grafiku, kādiem pasākumiem. Nu, un tā vien rādās, ka viena puse vai no otru un otrādā, ka mēs zinām, kādas ir sarežģītās jomas, protams, un kur ir grūtības sarunās, bet tiešām esmu vīlies. Uh, ka šajā jomā nav panākts vairāk. Jautājumā par attiecībām starp um, mūsu parlamentu un uh, Indijas parlamentu, jā, nu, ir panākts diezgan uh, zīmīgs progress šajā jomā. Mūsu dalgās ir apmeklējusi Indiju, un mēs nododām, nodevām parlamenta priekšsēža ielūgumu tālāk uh, Indijas parlamenta spīkerim, tātad ielūgumu ierasties šeit, un uh, Viņa arī ieradās, un, kā saprotu, decembrī Šulckungs grasās arī um, doties vizītē uz Indiju. Tā kā jā, runājot par ciešāku sadarbību Indijas parlamentu, te ir panāks zināms progress, un tas ir pozitīvi. Nu, kopumā vēlreiz vēlos paust savu vilšanos attiecībā uz uh, situācijas sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Tas ir tāds mūsu attiecību centrālais elements tomēr, un es ceru, ka tuvākā laikā tiks panāks kāds progress šajās sarunās. Paldies! Shall I go now? Uh, Gilas kundze nākošā. Es uh, lielā mērā piekrītu Džefrī, nu pat teiktajam par brīvās uh, tirzniecības nolīgumu. Es domāju, ka būtu labi, ja mums būtu bijis panākts kaut kāds progress. Bet svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka galotņu tikšanās notika pēc četriem gadiem, un ciešas saiknes ir ārkārtīgi svarīgas strateģiskam tālākam skatījumam Eiropas Savienībai. Un tāpat arī pozitīvi vērtēja to, ka rīcības plāns uh, tika pieņems turpmāko piecu gadu sadarbībai jomās kā migrācija, enerģija, vide un cīņa pret terorismu. Domāju, ka tas ir svarīgi panākt praš, plašāku tādu strateģisku skatu uz nākotni, ne tikai fokusējoties uz uh, šo lietu, ņemot vērā to, ka Indija tiek paredzēts uh, apsteigs Ķīnu ekonomiskā ziņā un tāpat arī jāinvestē, lai šīs attiecības ar Indiju būtu tādas redzamākas. Un uh, mani sarūktināja tas, ka pēc galotņa tikšanās nebija preses konferences, kas ir ļoti neparasti, un es gribētu zināt, kāpēc tā. Es tiešām ceru, ka abām pusēm ir ārkārtīgi svarīgi runāt par eh, šo saikņu, par šo attiecību eh, vērtīgumu, un kaut gan mums ir ļoti labs eh, birojs dēlī un tā tālāk, tomēr runājot par mums un institūciju kā tādu, nu nekāda redzamība nebija nodrošināta, un mums nepieciešams darīt ko vairāk, lai panāktu šo ģeopolitisko informētību. Tas, ko dara Eiropas Investīcija banka, man liekas, ka tas ir ļoti labi, viņu biroja atklāšana, bet es domāju, ka viņiem ir iespēja darīt daudz ko vairāk, ņemot vērā, ka Indija vairs nav FP5 iekļauta. Un mani nedaudz sarūktina tas, ka viena no iniciatīvām izveidot EBTC tā netiks turpināta, un es domāju, ka tas mums varbūt būtu ļāvis labāk mūsu maziem vidējiem uzņēmumiem labāk izmantot, eh, kādas tur ir iespējas. Tāpat domāju, ka ir palaista garām iespēja, jo eh, par 5G sadarbības līgumu samits neko nepanāca, nevirzīja šo lietu uz priekšu, kā mums tas jau ir ar Brazīliju, Japānu un Dienvidkoreju. Īpaši ņemot vērā to, ka tas lielā mērā pārklājas ar Eiropas Savienības digitālo darba kārtību, un digitālajai darba kārtībai ir liels uh, potenciāls. Mums bija sanāksme, uz kur arī Džefrijs atsaucās, un bija jau diskusijas uh, par tvērumu, ko mēs vairāk varētu darīt. Un Indija arī ir uzsvērusi Digital Indija, tā tad uh, digitāla Indija, ka tā ir viena no viņu lielākajām prioritātēm. Es domāju, ka būtu labi atgriezties pie šī jautājuma. Tāpat gribētu uzzināt, vai jums ir programma turpmākām galotņu sanāksmēm, ņemot vērā, ka četrus gadus nekas e, tāds nenotika. Gribētu zināt, vai pēc šīs galotņu tikšanās tagad būs e, regulāras e, tikšanās tā, lai dažas no šīm jomām varētu virzīt tālāk. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs. Peterlis kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties eh, īsi, jo iepriekšējie runātāji jau ir eh, praktiski pateikuši visu, kas bija sakāms. Mani nedaudz satrauc šī varbūt tāda mazaktīvā dinamika sadarbībā ar Indiju. Nevar teikt, ka uh, jūtos, nu, tāds e, pilnīgi mierīgs saistībā ar šo dinamiku, bet e, man tomēr ir prieks, ka ir panākts kaut kāds progress. Tā ka mm, jāņem vērā, ka šo saikņu ar Indiju potenciāls ir milzīgs e, gan Eiropas Savienības, gan arī dalībvalstu līmenī, kuras šķiet ir arvien, arvien vairāk ieinteresētas šajās sadarbības iespējās. Es saskatu šo potenciālu, un tā nav pirmā reize, kad par to runāju. Un es tāpat uh, saskatu to arī Parīzes ko konferences kontekstā. Domāju, ka Eiropas Savienība noteikti var darīt eh, daudz, lai tā teikt zaļinātu uh, ekonomiku Indijā. Un uh, domāju, ka Indijai ir ārkārtīgi svarīga loma lai sasniegtu Parīzes mērķus. Tā ka es esmu ļoti priecīgs redzēt, kā ir tik tiešām panākts progress un Mm, Esmu gandarīts par šiem jaunumiem, par to, ka tiek atvērts investīcija bankas birojas Delī. Esmu tik tiešām ļoti apmierināts redzēt, ka šī sadarbība ir sākusies, un es domāju, ka šī dinamika vēl tikai intensificēsies nākotnē. Paldies! Paldies! Vārds Nākošam runātājam. Es uh, gribēju uh, atbalstīt uh, Gilas kundzes priekšsādātājs, bet viņas vairs zālē nav. Varbūt varēsim nosūtīt viņai atbildi rakstiski. Vīgant kungs, jums vārds. Jā, tā kā viņas eh, jautājums interesē visus, tad es eh, varbūt atbildēšu arī uz tiem jautājumiem, ko uzdeva Gilas kundze. Pirmām kārtām Van Nordena kungs eh, pauda sarūktinājumu, un jā, mēs eh, piekrītam jūs sarūktinājumam, jo mēs gribētu, lai brīvās tirzniecības sarunas eh, pilnībā atkal darbotos pilnā spēkā. Es domāju, ka deviņas gadus pēc sarunu uzsākšanas Pirms eh, trīs gadiem tās eh, iestrēga un eh, nav pagājis īpaši ilgs laiks. Esam tagad iesaistījuši galveno sarunu vedēju un DJ Trade pārstāvu un mūsu pastāvīgo un pārstāvīgo pārstāvu no Indijas puses. Tā, lai varētu atrisināt problēmu jautājums, bet politiskā griba ir, zināms, uzrāviens ir panākts, bet ir skaidrs, ka Indija vēlas atvērties tādā ļoti uzmanīgā veidā un baidās no ātras liberalizācijas. Un mums ir uh, visaptvaroša pieeja tirzniecības liberalizācijai, iekļaujot investīcijas, un es domāju, ka Un tā mēs nonākam pie šiem struktūrāliem aspektiem. Indija ir interesēta ierobežotā liberalizācijā, tādā klasiskā tirzniecības uh, ietvarā, bet uh, mēs uh, virzamies uz tādu daudz plašāku, vispārīgāku liberalizāciju, un tad ir jāroda nepieciešamais līdzsvars. Jūs zinat, kāda ir viņu problēma jautājumi, tās ir automašīnas un automašīnu detaļas no mūsu puses. Viņi vēlas būtiskāku, labāku piekļuvu mūsu pakalpojumu sniedzējiem, darba tirgu. Tātad tie, un darba tirgumu, tātad tie ir divi būtiskākie jautājumi, bet darbs notiek, un turpinās, un esmu samērā optimistisks, ka nedaudz vairāk investīcijām, laika un centieniem mēs varētu panākt labu rezultātu tā, lai G20 samitā mūsu vadītāji varētu sniegt, dot pareizos signālus. Un lai mēs varētu atkal turpināt šīs sarunas. Tāds tad ir laika grafiks, kādu ir paredzējuši ministri un galvenās amatpersonas. Tātad, lai atrastu arī īstos formulējumus. Potenciāls, protams, ir liels, jo Tā ir valsts, kas ātri attīstās, virzās uz priekšu, un mm, tai ir ļoti daudz, kas jāiedzen un jāapgūst eh, tirgus iespējas. Tur tik tiešām ir milzīgs. Runājot par Gīles kundas komentāriem. Kāpēc nebija preses konference? Tāpēc, ka Indijas puse vēlējās, lai būtu preses konference bez jautājumu uzdošanas, un Tā kā pastāvēja tās ļoti saspringts eh, laika grafiks, eh, bet paredzēta arī Bēļģijas vizīte un Eiropas Savienības samits, un eh, vienkārši sanāksme tika noslēgta, un tika pāriets pie turpmākās programmas, un tālāk Vašingtons kodolieroču samits, bet principā es piekrītu jūsu uzdotiem jautājumam, bet man skaidroto iemeslu pēc tā nebija. Šo redzamību, jā, noteikti vajag palielināt mūsu rīcībai, Un mums noteikti ir jāstrādā vēl daudz plašākā mērogā, kā preses konferences var to nodrošināt. Tā tad jā, jāstrādā pie komunikācijas. Gils kundze atsaucās arī uz Eiropas biznesa tehnoloģiju centru, un šis centrs netiks slēgts. Tas tiks aktīvi iesaistīts mūsu ūdens pārvaldības Eh, sadarbībā attiecībā uz eh, jebkuru projektu. Protams, Eiropas Savienības puses izvērtē tā ilgspējību un eh, tad tiek tālāk lēms par finansiālo atbalstu, bet tas būs pašpietiekams projekts. Eiropas investīcija banka jau būtiski ir sākus darboties Indijā, 1,3 miljārdi eiro ir ieguldīti ieskaitot arī jauno projektu metro izstrādi, metro būvi, kur būs 1,7 miljārdi un arī Eiropas investīcija banka tur būs um, piedalot, piedalīsies. Man ir prieks, ka Peterls kungs, kaut gan viņš bija sarūktināts agrāk, ka mēs uh, neesam atbilstoši izmantojuši savu potenciālu, tad tagad viņš ir uh, mērnāts un priecīgs, ka mēs esam atkal atguvuši šo uh, virzības ātrumu un abas puses iesaistās tā diezgan visaptvarošā veidā. Un šajā sadarbībā, nu, tās vēl nav tādas gatavas saiknes un attiecības, bet katrā ziņā cilvēki tagad ir labāk informēti un saprot lietas, un es domāju, ar šo jauno pamatu darbu krātību, tad ir skaidri punkti, lietas, ko mēs gribam panākt, un Jāsaka, tas ir tāds kā tests uh, arī uh, politiskajai vēlmēm kapacitātei no Indijas puses tikt pāri dažādām birokrātiskām grūtībām. Mēs esam apņēmības pilni uh, nodrošināt veiksmīgu darbu un esmu pārliecināts, ka pēc pusgada mēs jau varēsim jums ziņot konkrētāk par lietām, kas jau būs paveiktas. Paldies! Much. Who else? Liels paldies Vīgan kungam. Man šķiet, varu piekrist tikai mūsu trīs runātājiem, un arī jūs, man šķiet, piekrītat mums, kā jau jūs izteicāties, ka mums ir Indija jāliek augstāk savā darba kārtībā gan ekonomisku, gan politisku apsvērumu pēc. Un Ķīnai vēl ir jāpāriet uz uh, demokrātiskumu un uh, tiesisku sistēmu, tad jāsaka, Indija jau ir tādā labākā pozīcijā šai ziņā. Un tāpēc uzskatu, ka ilgtermiņā Indijai noteikti ir vismaz tāds pats potenciāls kā Ķīnai, un uh, mums nevajadzētu mm, te kavēties, un to vajadzētu labāk saprast politiskajā plāksnē, un mēs gribētu aicināt jūs un palīdzēt mums šo jautājumu tiešām likt augstu darbu kārtībā. Paldies, ka ieradāties pie mums. Uh, slēdis slēdzam, pārtraucam un tiksimies atkal pulksten trijos. Es vienkārši